komisijas paziņojums par personas datu nodošanu Ķīnai. Tagad uh, vārds uh, komisārai Bulcei, uh, kur uzstāsies komisijas vārdā. Priekšsēdētāji, godamie deputāti, datu aizsardzība ir Eh, viena no pamatiesībām Eiropas Savienībām, un tas attiec arī uz personas datu eh, transferu ārpus Eiropas Savienībai. Parlaments ir ar prioritāru lomu datu aizsardzības fórumā, kas no, eh, ir paredzēts 2018. gadā, lai stiprinātu ikvientiesības uz datu aizsardzību. Ķīna nav sagatavojis nekādu personas datu aizsardzības likumdošanu. Esošajā un nākotnes eh, likumdošanā personas datu transfers uz valstīm, kas nenodrošina adekvātu aizsardzības līmeni, ir iespējams tikai tad, ja Eiropas datu citu eksportētājs paredz adekvātas aizsardzības iespējas, vai arī tas notiek stingri interpretētos gadījumos. Tas attiecas uz saistošiem korporatīviem noteikumiem, kas ir viens no mākoņu datošanas elementiem. Datu aizsardzības aprūpe grupe ir tiesu un Nacionālo datas aizsardzības eh, lēmējiestāžu atbildībā, kurām ir intervences pilnvars, eh, taiskaitā bloķēt, dzēst datus, noteikt galīgu vai pagaidu eh, apstrādes aizliegumu. Eiropas komisija nav uzsākus divpusējas sarunas ar Ķīnu par personas datu aizsardzību, tomēr komisija strādā eh, pie eh, APEC, kur Ķīna ir locekle. Un konkrēti, e, Eiropas Savienība dialogā ar APEX skaidro Eiropas Savienības likumdošanas darbību, kas attiecas uz korporatīvo likumu darbību un personas datu transferu attiecībās datu, personas datu lokalizācijas jautājumiem. Viens no būtiskiem jautājumiem ir e, valsts eh, iestāžu piekļuvu personas datiem. Un šajos gadījumos uzraudzības iestādēm Eiropas Savienības valstīs ir, ir, ir attiecīgas pilnvaras. Ķīna ir piedāvājusi vairākus likumus, kas attiecas uz kiberdrošību Eh, un eh, nacionālo drošību pēdējā pusotra gada laikā. Komisija ir bijusi iespēja tos komentēt un tā apsveic Ķīnas pūliņus stiprināt eh, caurskatām likumdošanas procesu. Komisija Ķīnai ir norādījusi, ka globāliem uzņēmumiem ir, ir iespējams jānoveic datu transfers un uzglabāšana dažādu iemeslu dēļ. Ķīnas drošības bāžas attiecībā uz kiberdrošību jāskata proporcionālā veidā, kas nerada šķēršļus tirgus piekļuvēji. Paldies! Äh, Paldies komisārei Būtiskundzei. Tālāk. Vos, Fosakungs, äh, vienu minūtu. Fosa kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kā jau jūs pareizi arī minējāt. Ķīnas gadījumā mēs esam tālu no tā, lai um, nonāk līdz līmenim, kāds ir uh, attiecībās ar ASV Un uh, datu nosūtīšana uz Ķīnu jau ir realitāte, vai caur mākoņu skaitļošanu, vai caur uh, tirzniecības platformu Alibaba, piemēram. Un, uh, Es no dažādām pusēm ne, pat īsti nedzirdu nekādas protests, kā tas ir saistībā ar datu sūtīšanu uz ASV, līdz ar to es vēlos jautāt komisijai. Uh, Kā ir iespējams garantēt, ka datu aizsardzības, trans, eh, datu aizsardzības standarti tiek ievēroti eh, attiecībā uz datiem, kas jau šobrīd tiek sūtīti uz Ķīnu? Un kā datu aizsardzības iestādes, kas ir atbildīgas par šīm lietām, kā eh, var palīdzēt viņām daudz efektīvāk strādāt, jo, manuprāt, līdz šim tas ir bijis ļoti maz efektīvi. Paldies! Paldies! Tālāk trīs minūtes mamīkin kungam. Much, Paldies! komisārs kundze, Eiropas Savienības modelis eh, personas datu aizsardzībai eh, kā likumdošanas eh, nepastāv Ķīnā. Viņi eh, nav noteikuši eh, īpašu noteikumu saistībā ar datu aizsardzību. Tāpat arī nav pievienojusies jebkāda līgumam eh, ar ASV, es atvainojos, ar Eiropas Savienību, līdzīgi kā tas ir Safe Harbor Agreement ar ASV. Viņi, respektīvi Ķīna, savādāk eh, attiecas pret šiem procesiem. Šobrīd datu aizsardzības saņēmējs nav datu subjekts vai persona, kā tas ir Eiropas Savienībā nav arī nekāda valsts aģentūra, kā datu aizsardzības centrs vai kas tam līdzīgs, kas varētu uzraudzīt eh, datu aizsardzību. Līdz ar to pašreizējā eh, situācijā nav kas aizsargā šos datus. Pēdējos gados Ķīna ir eh, sagatavojusi vairākus likumdošanas priekšlikumus šajomā, tie gan vēl ir jāpārbauda. ir nepieciešams e, rīkoties, e, nodrošinot Ķīnai konkrēts priekšlikums šajā jomā. Un tad Ķīnai būtu iespējas e, pierādīt, ka nesenie centieni datu aizsardzības jomā ir daļa no saskaņotas politikas, nevis tikai reklāmas triks, lai piesaistītu uh, datu apstrādes biznesu. Pirmkārt, ir jāievēro pamata principi datu aizsardzībai un personu tiesībām, ja eh, attiecināt tos uz datu transfēriem un uz pašu kontrols mehānismu. Godātie kolēģi, attiecības eh, eh, attiecībās ar Ķīnu mums ir jāpārvar daudz grūtības, bet ja abas puses tiešām vēlas to izdarīt, tad tas būs iespējams. Paldies! Paldies Mamīkina kungam. Tālāk viena minūte Fon Štorhis kundze. Jā, danke sehr. Paldies, priekšsarētāji komisārs kundze. Plenāras sesijas noslēgumā mums vēl ir uh, diskusija par standartiem attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz eh, Ķīnu. Mēs uh, savā politiskās uh, partijas programmā prasam piešķirt šim jautājumam augstu prioritāti paplašinot to uz visiem nosacījumiem eh, saistībā ar eh, personas datiem. Eiropas Savienības eh, tiesa 2015. gadā Maksimilienu Šems lietā noteica standartus detalizēti pie tam vēl attiecībā uz personas datu nosūtīšanu un aizsardzību, kas ir ļoti svarīga cilvēku uzticēšanās veidošanai. Un mēs redzam, ko cilvēki dara, kad viņi zaudē šo uzticēšanos. Viņi vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Līdzīgi kā ASV gadījumā, arī Ķīnas gadījumā ir jāievēro visaugstākie standarti attiecībā uz personu datu aizsardzību. Paldies! Paldies, Fonštorhis kundzei! Tālāk Zdehovska kungs, vienu minūtu. Cerējīcī, vāženā paņi komisārs kundze. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze, eh, godātie kolēģi. Tiešām žēl, ka tik interesants jautājums tiek iekļauts darba kārtībā šajā brīdī, kad eh, plenārsēžu zāle ir gandrīz tukša. Un eh, pat plašsaziņas līdzekļu pārstāvis tas īpaši neinteresē. Uh, Ķīna ir viens no svarīgākiem tirzniecības partneriem Eiropas Savienībai, attīstās arī uh, kultūras uh, sadarbība un uh, tās nes līdzi arī uh, Eiropas Savienības pilsoņu datu nodošanu Ķīnai. Tas var radīt bīstamu situāciju, jo Ķīnā nepastāv tiesību akti aktu, kuri regulē personas datu apkopošanu, uzglabāšanu un apstrādi, un tas rada apdraudējumu Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Un tādēļ personas datu nodošana Ķīnai ir jābalsta uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Paldies, Tehovska kungs. Tagad vārds Kelijam kungam. Paldies! Komisija piesauca datu aizsardzības uh, regulu un kolēģis uh, Voss un Albrekts un es mēs uh, pie šī tiesību akta strādājām vairākus gadus un tas garantē pienācīgu aizsardzības līmeni Eiropas Savienības pilsoņiem bet um, uh, nolīgums ar ASV uh, tika apturēts, tagad to aizstās cits uh, nolīgums, diemžēl um, attiecībās ar Ķīnu mēs neesam pievērsuši šiem uz, jautājumiem pietiekamu uzmanību, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību. Tāpat laikā datu plūsma uz Ķīnu pieaug, arvien vairāk tiek izmantot Ķīdu, Ķīnas izstrādājumi, uh, programmatūras, uh, un uh, sociālie tīkli, un tādēļ ir jānodrošina atbilstoši Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzības līmenis, varbūt noslēdzot atbilstošu nolīgumu. Paldies, kolēģi! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vārds Kaputo kungam. Grazie, prezidente. La Cina non ha alcuna normativa. Paldies, priekšsēdētāji. Ķīnai nav nekādu noteikumu attiecībā uz personas datu uzkrāšanu, nodošanu, eh, glabāšanu. Nav neviens nolīgums ar Eiropas Savienību šajā sakarā parakstīts. Savukārt Eiropas modelis ir atsauce, bet vēl tas nav pasaules standarts. Eh, datu nodošanu valstī, kura nerespektē mūsu stingrus noteikumus attiecībā uz privātās dzīves aizsardzību, ir stingri jāierobežo. Tomēr eh, tirzniecība ar Ķīnu šodien ir realitāte, tīpaši ņemot vērā mākoņdatošanu, mēs saskaramies ar ļoti agresīvu tirzniecības partneri kas ļoti bieži izmanto šo situāciju. Tāpēc ir nepieciešams rīkoties ātri, tad, kad ir runa par Eiropas pilsoņu datu transferu, lai tas notiktu respektējot, eh, ievērot tos standartus, ko mēs esam pareidzējuši paši sev. Paldies, nākošais runātājs, kolēģis Džambatskis. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi, Eiropas Savienība mēģina padziļināt savtiržniecību uz vienlīdzīgas izturēšanās principiem. Ir noteikuma attiecībā uz personas datu aizsardzību, tomēr tie ir ar trūkumiem. Es esmu zināmā mērā skeptisks. Domāju, ka mums ir jāuzlabo mūsu likumdošanu datu aizsardzības jomā un domāju, ka trešo valstu intereses nedrīkst kaitēt mūsejām. Nebūtu prātīgi piešķ piešķirt brīvu piekļuvi personas datiem bez nepieciešamās aizsardzības līmeņa. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, kolēģi Džambaskis, Un ar to mēs noslēgsim eh, brīvā mikrofona procedūru, dodot vārdu kolēģim Jākovčičam. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu tirzniecības apjoms ar Ķīnu pieaug, tas kļūst sarežģītāks. Protams, tas ir eh, uzņēmē darbības eh, attiecības ar valsti, kurai nav adekvātu datu aizsardzības standārtu Eh, šeit sāks problēma, un mēs ar to saskarsimies ne tikai attiecībās ar Ķīnu, bet ar citām valstīm, tāpēc, ka datu aizsardzība, runājot par mūsu pilsoņiem, ir ļoti būtisks elements. Līdz ar to es gribētu piedāvāt neapspriest uh, atsevišķi Ķīnai un Eh, citiem partneriem piešķirtos datus. Kāpēc mēs varētu paredzēt pirmo kiberdrošības iedzienu pasaulē, jo mums ir nepieciešams gan tiesiskums, gan kiberdrošība, gan kibernetiska drošība, un kāpēc gan mēs nevarētu bez kavēšanās sākt pie tā strādāt? Paldies! Noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tagad dodam vārdu vēl komisārai Bulcai. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pateicos par jūsu uh, ieguldījumu šais debatēs, kas ir ļoti noderīgs. Jā, ir skaidrs, ka um, mūsdienās uh, pārobežu datu plūsmas ir nepieciešams uzņēmēja darbībai, tirzniecībai, sabiedrībai. Mums ir jāraugās, lai uh, nosūtot šos datus tiktu respektētas. Uh, Uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, kas noteikts pamatiesību hartā un sekundāros uh, tiesību aktos. Ja netiek uh, uh nodrošināta uh, aizsardzība, tad uh, datus var nodot patiesībā tikai tad, ja tiek uh, respektēts visas garantijas, ja ir paredzēti līgumā punkti, kas garantē uh, abu pušu tiesības un tā skaitā uh, drošības uh, pasākumus, kas tiek veikti, lai aizsargātu personas datus pret uh, nejaušu iznīcināšanu, atklāšanu vai uh, sagrozīšanu. Tāpat ir arī uh, jāraugās, lai atbilstoši tiek ievēroti konfidencialitātes noteikumi un tāpat jāatrunā uh, treš, otrās puses tiesību sargājošo iestāžu iespēju piekļūt šiem datiem un uh, jārespektē arī noteikumi par kompensācijas izmaksu detu īpašniekam, ja ir nodarīts kaitējums. Tāpat datu subjektam ir jābūt iespējai atsaukties uz līguma noteikumiem, vēršoties datu aizsardzības iestādē, vai dalība valsts tiesā, kurā atrodas datu subjekts. Runājot par datu nodošanu starp daudznacionālas uh, grupas dažādām apakšvienībām, uh, uz to attiecas uh, korporatīvie noteikumi, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un trešās puses labuma guvējam ir jāievēro visi spēkā esošie noteikumi un ir jāspēj vērsties trešās valsts, uh, attiecīgās dalību valsts tiesā. Un uh, datu aizsardzības uh, darbiniekiem ir jāuzrauga tās, lai datu nodošana notiktu atbilstoši tiesību normām. Eiropas komisija ir gatava uzsākt dialogu ar Ķīnu, uh, valstīm Āzijā uh, un Ziemeļu un Dienvidu Amerikā, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Paldies! Paldies, Bultas kundzei! Ar to noslēdzam izteikums par komisijas paziņojumu saistībā ar personas datu nodošanu Ķīnai. Pēdējais darba